Kā pirmai, pirmā uzstāsies Vēbers kundze. Paldies, priekšsēdētā. Pagājušajā mēnesī politiskais aktīvists eh, tika Mm, e, apsūdzēts un ieslodzīts uz vien, notiesāts uz 11 gadiem par to, ka it kā apdraudot e, gāzt pašreizējo vāru. Viņš tikai atbalstīja uh, hartu, kuru ir parakstījuši ļoti daudz parastu pils, pilsoņu Ķīnā, kas prasa pavisam vienkāršas lietas - atklātas uh, vēlēšanas, tiesiskumu un vārda brīvību. Un, uh, un Jū uh, Jaubau uh, vajāšana ir pilnīgi nepieņēmama un nesavienoja ar uh, starptautiski atzītām mm, cilvēktiesību normām un fundamentālām brīvībām. Mums ir jāaicina viņa nekavējoša atbrīvošana. Cienījamie kolēģi, pēdējo gadu laikā attiecības ar Eiropas Savienību un Ķīnu ir galvenokārt fokusējušās uz ekonomiskajām dimensijām. Uh, ignorējot cilvēku tiesību pārkāpumus, kas sistemātiski notiek Ķīnā. Pirms dažām dienām pirmo reizi pol kāds policijas virsnieks atzina, ka Nobela miera prēmijas eh, laureāts Gauši Šenks ir pazudis eh, pēc tam, kad gadu uh, pavadījis uh, ieslodzījumā un tika paustas bažas, ka viņš varētu būt mīris. Uh, Bez tam Ķīna ir ignorējusi arī Eiropas Savienības aicinājumu neizpildīt navsodu Britu pilsonim. Ķīni, Ķīna nepilda savas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā un varētu brīnīties, kādēļ šādos apstākļos e, Ķīna ir izvirzījusi savu kandidatūru cilvēktiesību padomēji ANO. 2009. gada aprīlī Ķīnas valdība nāca klajā ar cilvēku tiesību uzlabošanas eh, plānu, bet jāsaka, ka tas ir viss tikai tukšs papīrs. Eiropas parlamentam ir pienākums ļoti rūpīgi izanalizēt Eiropas Savienības Ķīnas cilvēktiesību dialogu. Paldies, Vēbers kundze, un tālāk Ķēlām kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ķīna ir demonstrējusi ievērojumu progresu ekonomikā, taču daļa no šī progresa ir panākta izmantojot uh, metodes, kas ir pilnīgā pretrunā ar cilvēciskuma normām. Olimpiskās spēles, kā mēs gaidījām, motivēs uh, Ķīnas svars iestādes vairāk uh, respektē cilvēktiesības, taču tā nenotika, gluži otrādi, un līdz ar to mums ir jāizdara secinājumi no šī fakta. Šodien Eiropas parlaments pauž bāžas uh, par uh, cilvēku tiesību aktīvista Luija Hjabā likteni. Eh, viņš bija viens no autoriem un parakstītājs hartai, kas aicināja uz demokratizāciju. Uh, Eh, šo hartu parakstīja vairāk kā desmit tūkstoši Ķīnas pilsoņu. Un pagājušajā mēnesī viņu notiesājas 11 gadiem e, ieslodzījumā. Mēs aicinām viņa bezierunu nekavējošu atbrīvošanu un nodrošināt brīvas eh, vēlēšanas Ķīnā. Eh, bez tam ir jāaicina eh, Ķīnas valdību ievērot savus apņēmību, ievērot cilvēktiesības. Paldies, Kēlama kungs, un tālāk de Kaizers kundze. Oui, Priekšsādātāja kungs, steidzamā rezolūcija vienmēr ir sarežģīta lieta, jo bieži uh, Tas ir arī politisks jautājums, ne tikai humāns. Bet katru mēnesi mēs uh, to darām, un tas norāda uz to, ka visi citi instrumenti, kāda ir dialogam un iespaitēm, nav bijuši efektīvi un jāstrādā ļoti ātri. Ķīnas gadījumā uh, Nesmu īsti uh, droša, ka mm, bieži skatoties uh, mm, steidzamos jautājumus, kā piemēram martā 2009. gadā, uh, arī uh, jūlijā un oktobrī, ka tas nav īstais uh, instruments. Es domāju, ka um, mēs visu laiku atgriežamies pie šī jautājuma. Mm, tas nav nevis tādēļ, ka mēs mērķi ne, um, vēlamies īstenot, bet uh, instruments nav īsts. Es pirmā jautāju rezolūciju par uiguriem un par nāvas sodiem. Grupas vārdā es uh, atbalstu Gziabao, kas, uh, kur vienīgais noziegums ir atbalstīt demokrātiju. Līdz šim uh, mūsu darbība nav, uh, nav tas pie veiksmes. Ķīnai ir uh, pastāvīga vieta ANO drošības padomē, tā ir ļoti nozīmīga ekonomiska vara. Mm, tajā ir uh, mūsu sadarbība nepieciešama, lai samazinātu klimata pārmaiņas. Mums jāsaka, ja atklāti ir. Uh, ir uh, tiesības, un tieši respekts pietrūkst šajā rezolūcijā, tādēļ mūsu grupa neparaksta to. Uh, Mēs nedrīkstam nekā divpusīgi pieļaut jautājumos par cilvēku tiesībām, un tāpat kā jūs, mēs balsosim par visiem grozījumiem. Un atkarībā no uh, tiem grozījumiem, kas tiks iebalstot, mēs balsosim noslēguma balsojumā. Paldies! Paldies nākošā uh, veržijā, kundze. Ķīna ir liela valsts, ļoti bagāta vēsture. Uh, ļoti lielas attīstības iespējas ir Ķīmai. Olimpiskās spējas Pekinā pagājuši gadu nenesa tos rezultātus, kādus uh, daži gaidīja. Eiropas uh, Savienībai ir liels at, plašs attiecības ar Ķīnu un uh, līdz ar to mūsu pienākums ir kā Eiropas deputāti parlamenta deputātiem teikt atklāt to, kas uh, nav atbalstāms. Jo cilvēktiesību situācija šajā valstī nav uh, atbalstām. Mums jāprasa demokrātiskas reformas. Loki Bau kopā aptuveni desmit tūkstošiem tautieši prasīja demokrātiskas pārmaiņas un tiek, tiek tiesāts. Mums jāprasa Ksiābo kunga nekavējošu atbrīvošanu un nekavējoties jāatbrīvo visi tie, kas tiek izsekoti un uh, mesti cietumos. Uh, jo viņu vienīgais um, noziegums ir cilvēktiesība aizstāvēšana un brīvas viedokļu paušanas aizstāvēšana. Tikko, kā mani kolēģi teica, Britu uh, pilsonis tika, um, tam tika izpildīts nāves sots, lai arī viņš bija uh, tādā situācijā, ka bija garīgāk palicis. Un piemēram, uh, Google arī uh, maina savu uh, politiku attiecībā uz Ķīnu, un tā vēlas pārtraukt sadarbību ar Ķīnas varas iestībām saistībā ar interneta uh, filtrēšanu un uh, cenzūzi. Pat Google ir plānojusi šādu uh, politiku, bet mēs nevaram akceptēt to, uh, ka Ķīnas uh, valdība neļauj uh, paust viedokli internetā saviem pilsoņiem. Ķīnas internetu izmantotājiem arī jādod iespēja izmantot informāciju, kas nav cenzēta. Īpaši interneta sektors uh, ir tāds, uh, kurā ir iespējama brīva viedokļa paušana. Mums jānosoda demokrāta cilvēktiesību pārstāvi un citu um, mešanu ciemtumos, kā tas ir jau no 2005. gadā zeņģiņa jau, piemēram, bijis. Un nedrīkstam aizmirst ķenanmeņas uh, laukuma notikums uh, no naktī no 3. uz 4. jūlija 1989. gadā gāja bojā cilvēki, 20 gadi ir pagājuši. Uh, Mēs nedrīkstam aizmirst upurus 1989. gadā notikušiem. Paldies! Paldies tagad Tāno kungs, priekšsādātāja kungs. Atkal šajā parlamentā mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā. Tas norāda, ka komunistu autoritārais režīms Pekinā ir izlēmīgi rīkojies un apņēmies uh, cīnīties pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Mums uh, tas ir jādara, mums ir jāaizstāv cilvēktiesību pārkāpumi, tāpēc, ka ir bijuši tik daudz uh, upuri, jo viņi nav varējuši izteikties, un tāpēc mēs arī atkal debatējam par šo jautājumu šodien. Sakaro balvas piešķiršana Hodžijā 2008. gadā parādīja pasaulē, cik nopietni mēs uztveram cilvēktiesību jautājumu Ķīnā. Uh, To mēs darām, tāpēc, ka Ķīna tiešām ir svarīga valsts, tā ir milzīga, tā ir militāra, ekonomiska vara, un tāpēc uh, Eiropas Savienībai ir jāmēģina veidot uh, partnerattiecības ar Ķīnu, balstoties uz cieņu. Varbūt, ka kādreiz mūsu uh, attiecības būs balstītas uz kopīgām vērtībām, cilvēktiesību, tiesiskumu ievērošanu. Un, uh, tas, ka šādas idejas e, Eirāzijā nevar īstenoties, e, e, tas, es domāju, nav pieņemama. Es vienmēr raugos uz demokrātisko Taivānu un Indiju, kur ir demokrātiskas sekulāras tradīcijas, kas ļauj sabiedrībai uzplaukt. Un tāpēc mēs nevaram teikt, ka Ķīnā tas nav iespējams. Paldies, Tanā kungs, un tagad uh, Hautalas kundze, lūdzu. Puhemies. Merkittävä. Paldies, priekšsēdētāji. Liuksibau gadījums, jo ir jo īpaši, um, īpaši 10 tūkstoši pilsoņu viņu atbalsta šajā hartas jautājumā. Eiropas parlamentam vajadzētu uzteikt šo cilvēku un pateikties viņam, bet vajadzētu mums arī atgādināt, ka Ķīna pati ir uzņēmusies saistības uzlabot cilvēktiesību situāciju. Ķīna uh, vēlas tikt iekļaut ANO cilvēktiesību padomē, uh, Un, eh, protams, eh, tad ir jāapņemas īstenot cilvēku, cilvēktiesības. Un Ķīnai tad ir arī jāievēro visaugstākie standarti. Uh, Tie ir solījumi, ko Ķīna pati ir devusi ANO, un uz to mums ir jāatsaucas. Šajā rezolūcijā ir runa arī par cilvēktiesību dialogu starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Mēs, protams, vēlamies būt optimistiski, optimistiski bet uh, cilvēktiesību dialogu rezultāts uh, nekad nav bijis īpaši pozitīvs. Mums vajadzētu Eiropas Savienības institūciju vidū padomāt, kā uzlabot mūsu stratēģiju, kā panākt to, lai Ķīna tiešām arī ievēro savus cilvēktiesību saistības. Tas ir jautājums, kas ir svarīgs mums visiem, un no tā ir atkarīga mūsu tālākā sabie, sadarbība. Es pēcot gribēju jautāt, kāpēc eh, Ķīnas un Eiropas Savienības attiecības ir tik nekonsekventas. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu aicināt komisiju īstenot atšķirīgu jaunu stratēģiju pret Ķīnu. Paldies tagad politisko grupu runātāju Brēda kungs no Eiropas Tautas partijas lūdzu. Cuvintele nu ar trebui privite ca niște crime. Iată ce a sus. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Lučābo uh, pieņēma politisku manifestu, kur atbalstīja tūkstošiem ķīniešu par to, ko viņš ir teicis un par to, ka viņš atbalsta cilvēktiesības, viņu uh, sodīja ar 11 gadu cietumsodu. Šis sots, šis spriedums uh, parāda, kādu intensīvu kampaņu Ķīna veids pret cilvēktiesību aktīvistiem. Uh, Un to pierāda arī tas, ko šorīt, eh, tātad, ka šorīt Janmeņas kustības priekšsādātājs eh, tika sodīts ar deviņiem gadiem cietumsoda. Es domāju, ka ir izšķirīgi svarīgi runāt par šo jautājumu par cilvēktiesībām nākamajā eh, Ķīnas un Eiropas Savienības samitā, tā ir teikts 9. rezolūcijas pantā. Uh, Un, um, kā Hautals kundze teica, cilvēktiesību dialoga instruments nav pietiekams. Šis jautājums būtu jāapspriež arī samitos, jo šis cilvēktiesību dialogs līdz šim nav devis nekādus rezultātus. Paldies, tagad uh, viena minūte, Balčītis kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Eiropas Savienība šobrīd uh, vēd sarunas ar Ķīnu par jaunu nolīgumu kur ir paredzēti jautājumi, mm, kas attiecas uz ekonomisko attiecību attīstību. Jā, šīs attiecības ir ļoti cieši, taču mēs nedrīkstam pievērt acis uz eh, cilvēktiesību jautājumiem un tiesiskumu Ķīnā. Eiropas eh, Savienībai ir jāstiprina cilvēktiesību dialogs ar Ķīnu. Šis dialogs aizsākās 2000. gadā un, diemžēl, izrādījies neefektīvs. Eiropa Eiropas Savienībai un tās augstiem pārstāvim jānodrošina e, efektīva vienota politika pret Ķīnu un jāaicina e, ievērot cilvēktiesības, kam jābūt šīs politikas pamatā. Paldies, Bacītis kungs un tālāk Tripels kundze. Kad Ķīna saņēma tiesības um, rīkot olimpiskās spēles, arī es cerēju, ka cilvēktiesību situācija uzlabosies. Bet olimpiādas laikā un pēc tam mēs konstatējam, ka diemžēl nav mm, panākt uzlabošanās, bet gan pasliktināšanās cilvēktiesību jomā. Un tagad mēs arī redzam pēc Līča Bao notiesāšanas un arī tas, ka policija aizliedza uh, homoseksuālu tikšanos, ka uh, cilvēktiesība pārstāvjiem un cilvēktiesību aizstāvjiem un homoseksuāļiem nu, burtiski tāds tā kā ledus laikmets draud Ķīnā. Mēs aicinām Ķīnu, ja tā vēlas būt starptautiskās sabiedrības atzīts partners, uh, tad uh, tai jāatsakās no histēriskās cenzūras un uzraudzības un no tām to metodēm. Tas spēkā ir arī attiecībā uz internetu. Mēs nedrīkstam akceptēt politisko filtrēšanu internetā. Tā ir daļa no pamatiesībām. Viedokļu brīvība jāaizstāv visās valstīs, jo cilvēktiesības ir universāls, nedalāms, negad vai šeit, ASV, Sudānā vai Ķīnā. Uh, Ķīnas eh, tautas republikai jāpierod pie tā, ja viņi vēlas uzņemties citu lomu, tad uh, viņiem jāizturas citādi. Esmu pārliecināta, ka mēs kā Eiropieši arī galotņu tikšanās tieši tādēļ, ka mums ir interesi sadarboties ar Ķīmu vidus politikā, klimata pārmaiņu samazināšanā un citās, ka mums, eh, ka ķīniešiem jāsaka, ka viņiem steidzam jāmaina politika cilvēktiesību jomā. Paldies! Nākošais runātājs Fontāns kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Viena no būtiskākajām problēmām Ķīnā attiecībā uz cilvēktiesībām ir tas fakts, eh, ka burtiski tāda tā kā moderna verdzība tiek pieļauta. Bet tas uh, ir attiecināms arī uz Eiropas uh, ekonomiku. Ļoti daudz preču no Ķīnas tirgus, uh, Ķīnas uh, teritorijas. Tā ir negodīga konkurence attiecībā uz eh, Eiropas precēm. Ir bijuši dažādi pasākumi īstenot, piemēram, aizliegums attiecībā uz Ķīnas precēm un citas. Eiropai eh, jārīkojas, lai pieeja šādām precēm varbūt nebūtu pilnībā aizliegta, bet vismaz eh, iedzīvotājiem jāskaidro situācija attiecībā uz visām importētajām precēm jāpilda tās pašas drošības normas arī uz etiķēšanu un produkta ražošanas vietas noteikšanu. Mums ir nepieciešamas normas, kas tiek īstenotas, lai aizliegums attiecībā uz precēm, kas ir ražotas piespiedu darbā, tiktu īstenots. Jā, atbalsta Ķīnas ties, cīņa par cilvēktiesībām. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Makmilans Kotkungs, vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir tas gods būt eh, par uh, viceprezidentu, kas ir atbildīgs parlamentā par demokrātiju un cilvēktiesībām. Un šī uh, rezolūcija ļoti atbilstīgi uh, fokusējas uz Lijūku Šibau, kas ir uh, slavinās cilvēktiesību ievērošanas hartas autors Ķīnā. Uh, Pēc mans vizītes 2006. gadā mm, Ķīnā praktiski viss, ar ko es tikos, ir ieslodzīti un daži no viņiem ir arī e, spīdzināti. Gāši Šengs, piemēram, ir atz, pazudis pēc e, trīs ar pus gadiem cietumā un pēc tam mājas arestā. Žibā atklātās vēstules e, režīmam ir runājuši par cilvēktiesību jautājumiem, par to, kā Felangong budistu grupa tikusi vajāta. Un šāda vajāšana ir plaši izplatīta visā uh, eh, pasaulē, eh, visā Ķīnas teritorijā. Nav jāšaubās, ka Eiropas parlaments visu laiku centīsies uh, tomēr stimulēt reformas uh, Ķīnā un arī Tibetā. Paldies! Tālāk. Es varu dot tikai diviem cilvēkiem vārdu brīvā mikrofona ietvaros, un mums ir vēl viens eh, punkts palicis darba kārtībā pirms eh, balsošanas. Eh, paldies priekšstādātājiem. Mēs nevaram ignorēt faktu, ka ekonomiskās intereses, diemžēl, prevalē mūsu attiecībās ar Ķīnu. Attīstība un cilvēktiesības ir uh, daudz mazāk svarīgas. Es sekoju. Uh, šai situācijai. Un es uh, apsveicu Google par viņu lēmumu pārtraukt attiecības ar Ķīnas uh, valdību, jo Google vēlas paties brīvību internetlietotājiem Ķīnā. Ļukšibā un citi disidenti tiek vajāti Ķīnā, un es ceru, ka komisija savā nākamajā samitā ar Ķīnu šos visus jautājumus pieminēs. Mēs pašlaik runājam par sarunām, un tam ir jāatspoguļo fakts, ka ekonomiskās attiecības ir saistīts arī ar politisko dialogu un cilvēktiesību ievērošanu. Paldies, un tālāk Maisners kundzei vārds minūti. Esam dažādi runājuši par to, kas būtu pareizais veids runāt ar Ķīnu un izstāst spiedienu jo Ķīna daudz ko neuzklausa. Te Kaisers kundze teica, ka mm, viņa frakcijas atbalsts ir atsaukts. Es nedomāju, ka tas ir pareizais veids. Mēs nedrīkstam pārtraukt īstenot spiedienu. Mēs esam Eiropas Savienība, un cilvēktiesības ir pamathartas sastāvs Lisabonas līgumā. Mums jānorāda uz cilvēktiesībām. Nekāda cita ceļa nav. Ja būtu kāds cits ceļš būtu, tad es tūlīt to atbalstītu. Mēs nerunājam tikai par Lielžio Bāo, bet arī par Gauci Čenku, kas ir pazudis, un mēs. Uh, dzirdam, ka viņš it kā ir izdarījis pašnāvību, visdrīzāk, ka viņš ir um, nonāvēts kaut jebkādā arī briesmīgā veidā. Arī pēc olimpiskajām spēlēm skatoties uz situācijas attīstīt, mēs redzam, ka cilvēktiesība jomā situācija nav uzlabojusies. Mēs cerējām, bet tas tā nav noticis. Mēs nedrīkstam pārtraukt steidzamā kārtā uh, aicināt uzlabot situāciju. Paldies! Tagad vārds komisārs kundzei. You, Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība ļoti skaidri ir izteikusi savas uh, bāžas uh, par šo neproporcionāli augsto soda mēru uh, pret uh, slaveno uh, disidentu Liu uh, Kšibau. Tas ir 11 gadi ieslodzījumā. Uh, mēs zinām, ka viņš ir cilvēktiesību hartas autors Ķīnā. Uh, un par to viņš arī ir sodīts, kā arī par to, ka publicējas dažus ar um, šiem jautājumiem saistīts raksts internetā. Mēs esam par domas, vārda un izpausmas brīvību. Tie ir mūsu demokrātiskās sistēmas stūrakmeņi. Spriedums uh, pret Ļūkungu ir pilnīgi nesavienojami ar vārda brīvības pamatprincipiem Un eh, tas pārkāpja arī pašas Ķīnas eh, savas starptautiskās saistības, ko tā uzņēmusies parakstot dažādas starptautiskas vienošanās un hartas. Eiropas Savienība ir centusies uh, eh, sekoties procesam un ļoti žēl, ka mūsu novērotājus izraidīja no tiesas zāles. Uh, Taču mēs esam uzzinājuši par e, tiesas procesa detaļām, un tās norāda uz to, ka Ļukungam e, netika dota iespēja uh, atbilstošai aizstāvībai, un būtībā viņš nesaņēma taisnu tiesu. Eiropas Savienība aic, turpinās aicināt Ķīnas valdību uh, atbrīvot viņu uh, bez nekādiem priekšnoteikumiem, uh, kā arī mēs pastāvēsim uz to, lai 08 uh, hartas uh, parakstītāji tiktu atbrīvoti. Mūsu eh, sarunas, veidojot partnerības līgumu, ir eh, konstruktīvs veids, kā mēs varam eh, veidot dialogu ar Ķīnu. Mēs vienmēr esam prasījuši progresu arī sociālo un cilvēktiesību jomā. Mēs apsveicām, ka Ķīna izveidoja savu cilvēktiesību situācijas uzlabošanas rīcības plānu, taču mums ir bažas par daudzu uh, pilsoņu tiesību un politisko tiesību uh, ievērošanas. Uh, neievērošanu Ķīnā, un tādēļ mēs atbalstām uh, rezolūciju, ko parakstījuši daudz parlamenta deputāti. Mūsu regulārajos politiskajos kontaktos mēs regulāri pieminam uh, cilvēktiesību jautājumus. Pagājušajā uh, sesijā, 20. novembrī pagājušajā gadā Pekinā, mēs par to runājam. Mūsu attiecību spēks ļauj mums apspriest šos jautājumus atklāti. Un 12. Eh, mūsu kopējā samitā mēs pacēlām jautājumu par cilvēktiesībām gan diskusiju laikā, gan preses konferencē. Priekšsēdētāja kungs, Cienējamie uh, deputāti, uh, eh, Korkols kundze runāja par uzbrukumiem uh, Google interneta vidē. Jāsaka, ka tas arī ir viens no, mm, vien no attīstības, viens no attīstības scenārijiem, kas mūs uztrauc. Mēs ļoti cieši sekojam situācijas attīstībai. Mēs saprotam, ka joprojām turpinās konsultācijas starp uzņēmumu un Ķīnas uh, varas iestādēm. Mēs esam modri un sekojam, lai eh, eh, šādi kiberuzbrukumi netiktu izdarīti pret Eiropas uzņēmumiem. Es vēlētos jums apliecināt, ka mēs turpināsim eh, runāt par šiem jautājumiem, ieskaitu visaugstākajā līmenī. Mēs aicināsim Ķīnas republiku ievērot tās eh, starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, un mēs aicinām ievērot arī konstitucionālās garantijas, kādas Ķīnā ir par vārda brīvību. Open... Mums visiem ir viens mērķis. Ja, lai veidotu demokrātiskāku un caurskatāmāku Ķīnu, kas ievēro cilvēktiesības, un mēs strādājam kopā pie tā, lai uh, runātu par globāliem izaicinājumiem. Lai to sasniegtu, mums ir jāturpina strādāt pie attīsti, attīstot mūsu strateģisko partnerību, priekšsēdētāji. Vēl viena atsauksme uz Dekaizers kundzes jautājumu, runājot par uh, Akmāls Jēk Britu pilsoņa uh, sodīšanu ar nāvi. Mēs uh, uzstājāmies pret to, un mums, mēs ļoti nožēlojam to faktu, ka Ķīna nav ievērojusi atkārtotos Eiropas Savienības aicinājums eh, par to, lai šis nāvisots netiktu izpildīts. Paldies, komisārs kundze. Mums vēl ir jāizskata viens jautājums, kas ir darba kārtībā. Tāpēc uh, lūdzu aicinu deputāts uh, klusām ieņemt vietas. Un tagad uh, debatēsim par Filipīnām un par rezolūcijām. Pirmais būs Provēras kungs, divas minūtes lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir kļuvis par tādu skumju pārādu.